E, na tym zakończyliśmy ten porządek. Līdz ar to esam izsmēlojuši šo darbkārtības jautājumu. Cari colleghi, l'ordine del giorno reca. Eh... Godātie kolēģi, nākamais darbkārtības jautājums ir padoms un komisijas paziņojumi par finanšu uzraudzības tiesību aktu kopumu. Jā, lūdzu. Ja priekšsēdētāji, es domāju, ka būs arī paredzēts uh, brīvais mikrofons iepriekšējā debašu laikā, uh, šo debašu laikā. <clears throat> Jā, brīvais mikrofons ir, ir paredzēta, taču uzreiz gribu norādīt, un atgādināt, ka katram jārada precīzi piedāvātais runas laiks, uzstāšanās laiks, jo mēs esam iekavējuši savu darbu kārtību šobrīd. Un līdz tāpēc man būs jāpārtrauc runātāji. Un īpaši attiecībās brīvo mikrofonu es jums tikai varu norādīt, ka būs 5 minūšu um, laiks, kopējais brīvā mikrofonu uzstāšanās laiks, un nevairāk. Līdz pirms uzklausīsim Rendēkungu padomus vārdā. Merci, Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Godāmie deputāti, man ir milzīgs prieks atgriezties šeit pie jums, lai atkal pa jaunam skatītu finanšu uzraudzības jautājumu, jo mēs jau iepriekšējā sanāksmē eh, Ekofinā par to runājām. Tātad ir runa par Eh, likumdošanas paketi, kur centrā ir finanšu uzraudzība, un šodien notiks par to balsošana. Eh, un mums ir teksts, kas ir radies svarīgu reformu rezultātā, kur ir vairāki mērķi. Pirmais izaicinājums, pirmais mērķis, un par to jau runāja arī padoms priekšsēdētājs, ir pienākums reaģēt uz krīzi. Mums ir bijusi desmit gadi, kur ir izveidojusies noteikta sistēma, un tagad ir nepieciešams turpināt strādāt un pabeigt šo darbu darbu pie šiem finanšu uzraudzības elementiem. Un tādā veidā mēs dosim savu ārtavu likumdošanas izstrādē, mēs veicināsim arī progresīvo konverģenci un uz, uzmanīgu uzraudzību piesardzīgu uzraudzību. Tādā, tādā veidā mēs veidosim vienotu pieeju Un mm, krīzes rezultātā mēs konstatējam, ka iepriekš notikušie procesi, kas notika desmit gadus laikā, nav bijuši mm, pietiekami. Un tagad mums dēļ krīzes ir nepieciešams ātri rēģēt, ir arī jāveicina pārobežu sadarbība. Līdz tāpēc mm, mēs esam izveidojuši riska izvērtēšanas kolēģiju. Šeit mēs gribam, lai to atbalsta Eiropas centrālā banka E, centrālajā bankai būs arī prezidents, priekšsādātājs, kas būs gatavs e, strādāt ar komitejas e, ierosinājumiem. Trišēkungs ir gatavs uzņemties visus uzdevumus, izmantot savu kompetenci un ir gatavs strādāt ar mūsu rekomendācijām. Nu, mēs gribam stiprināt šīs uzraudzības iestādes, lai tās būtu spēcīgākas, aktīvākas, lai tās būtu gatavas strādāt un izstrādāt arī tehniskās kopienas normas, lai e, tās varētu rēģēt mm, arī uz krīzes rezultātu. Būs nepieciešams respektēt likumdošanu, arī bankrota gadījumā būs jādarbojas ar nacionālām, saskaņā ar nacionālām uzraudzības iestāžu normām. Mēs uzskatām, ka mm, uzraudzība ir nepieciešama, lai stiprinātu situāciju iekšējā tirgu. Tas ir eh, saistīts arī ar uzraudzības kolēģijas darbu, jo mēs zinām, ka ir atšķirības nacionālās uzraudzības izstādēs, bet ir nepieciešams ikdienā izvērst piesardzīgu finanšu sistēmas uzraudzību. Tāpēc mēs esam izveidojuši visu šīs iestādes, un attiecībā uz dažām ir jau pastāv jau vēsturiski vienošanās, un mēs arī šajā uh, sanāksmē esam par to runājuši. Eh, Beļģijas prezidentūra uzskata, ka ir jāstiprina finanšu situācija iekšē, bet arī globālā ziņā. Mums ir, ja, mēs gribētu cīnīties par mūsu padomu sākotnējo piedāvāto modeli, bet mēs saprotam, ka ir nepieciešams arī ievērot evolūciju un arī jāizmanto ja mūsu iespējas strādāt partnerības gaisotne. Eh, mēs visas valsts esam spējīgi arī reformēt mūsu sistēmu, nedistancēties no Amerikas Savienotām valstīm. 2009. gada uh, ziņojumā uh, ko uzņēma labi Eiropas padome, tika nosprausti mērķi attiecībā uz reformu. Mēs sadarbojamies uh, ar attiecīgām iestādēm Amerikas Savienotās valstīs, koordinēt mūsu rīcību, un šodien, kad mēs balsosim, es ļoti ceru, ka jūs balsosiet par šo likumdošanas paketi. Uh, E, Šī likumdošanas pakete ir mūsu sadarbības rezultāts ar dažādām institūcijām, un Eiropas e, parlaments var būt pārliecināts, ka Eiropas Savienība turpinās reformas procesu, ko atbalstīja arī sanāksmē G20. Mums ir jābalso, jādod šis vēsturiskais balsojums šodien. Tas tādā veidā palīdzēs mums pārbaudīt mūsu uh, darba rezultātu. Mums ir arī jācentralizē mikrouzraudzība. Mums ir jāizveido attiecīgās iestādes, nacionālās iestādes. E, mēs koordinēsim visu šo darbu ar nacionālajām iestādēm un nevis aizstāsim tās, un līdz ar to tas būs kaut kas tāds, kas attīstīsies visu laiku un šis darbs netiek pabeigts. Mums ir jāpieņem svarīgi makroekonomiski lēmumi, mums ir jāturpina mūsu sadarbība ar Atlantijas otrā krasta valstīm arī globāli. Tāpēc mēs ceram, ka mūsu izveidotās iestādes labosies efektīvi, tās nodar, no, novērsīs riskus. Un arī stiprinās mūsu iespēju reāli rīkoties. Lūk, šeit ir jāpiemina arī omnibusa mm, direktīva, par kuru balsos šodien parlaments, un tad vēl būs citas likumdošanas iniciatīvas. Uh, kas ir saistīts ar esošā teksta pārskatīšanu. Un mm, padome secina, ka šodien mēs pabeigsim pirmo svarīgo darba etapu un cerot uz pozitīvu jūsu balsojumu rezultātu pēc īsa brīža, es gribētu pateikties Ekon komisijas priekšsēdētājai Balzas kundze, Šana Balzas, kā arī Gulāra kundze, Skinner kungam, un Gegolda kundzei un arī Rena kungam un Barņiekungam no komisijas un arī visiem pāriem, kas eh, palīdzēja, kas veidoja šo darba struktūru, izmantoja konstruktīvus argumentus, kas rezultātā ir, nu, mēs esam nonākuši pie teksta, par ko balsosim šodien. Es ļoti ceru, ka mēs panāksim mūsu mērķus un ka tādā veidā mēs turpināsim arī darbību mūsu runas par nākamajiem tekstiem. Un Es gribētu iesaistīt šajā darbā arī nākamās prezidentūras pārstāvjus. Es ceru, ka arī turpmāk būs tur auglīgas sarunas, un es ļoti ceru, ka mēs nonāksim arī pie kopsaucēja investīciju jautājumā, un kopā komisāru Barņē mēs varēsim darboties saskaņā ar kalendāro plānu un būsim gatavi nākt klajā ar jauniem likumdošanas aktiem. Grazie. La parola al komisāru Barņē, prego. Paldies, un tālāk présidente mesdames et messieurs les députés Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Uzraudzības centrā, uzraudzības arhitektūras centrā, par kuru jūs lemsiet pēc eh, dažām minūtēm, eh, praktiski, pakāpeniski pēc komisijas priekšlikuma. Es varbūt nedaudz vēsturiski jums pastāstīšu, kādā veidā ir attīstījies finanšu regulējums mūsu kontinentā. Tātad eh, krīze, tā jau ir reakcija startautiskā līmenī, eh, tas ir reaģējot uz 2008. gada G20 sanāksmi Vašingtonā, eh, tad mēs izstudējām šo situāciju, guvām pirmās mācības no krīzes un rezultātā komisija formulēja savus priekšlikums. Mēs centāmies strādāt gudri un Mēs esam panākuši arī tādu starptautisku vienošanos, un tad rezultātā um, mēs izveidojam tādu ietvaru, kur mēs varam iekšā izveidot visas iniciatīvas, attiecīgi iesaistot harmoniski dažādas iestādes, dažādas darbojušās personas, lai eh, kopā mēs varētu strādāt. 3. janvārī es apņēmos veidot efektīvu uzraudzību un inteliģentu likumdošanu. Tagad mēs pieņemsim likumdošanas ietvaru, kas ļaus mums paļauties uz tām institīvām, kur, kuras mēs tālāk izrādāsim pēc sektors pa sektoram. Es personīgi esmu iesaistījies ļoti apņēmīgi šajā darbā, un es gribētu pilnīgi pateikties visiem eh, referentiem, Skinner, Golāra, Gigolda kungam, Šančes Presedo un arī ēnu referentam. Es gribētu pateikties Šārunai Bolsai eh, par to, ka viņa piedalījusies ar lielu apņēmību visās mūsu sanāksmēs. Es gribētu arī pateikties Reindersa kungam, Diģie Reindersa kungam, ekofinu priekšsēdētājiem par viņa apņemšanos virzīt šo darbu un tālāk to nodot Spānijas prezidentūras rokās un, tur, un pārņemt no Spānijas prezidentūras. Un, uh, Šeit man blakus sēž eh, Dēvids Raits no, no komisijas. Viņš ir atbildīgs par finanšu dienesta darbu. Tas, un es uzskatu, ka šis cilvēks tiešām varēs uzņemties šo publiski redzamo Eiropas funkciju. Pievienotā vērtība, dāmas un kungi ko dod parlaments, to nevar apstrīdēt. Tā ir noteicošā šī loma. Ir ja tīpaši, mm, es domāju, par to, ka vajadzētu stiprināt Eiropas uzraudzības iestādes darbu, nepieciešams palīdzēt tehniskās juridiskās normas izstrādāt. Galvenā mūsu loma ir patērētāja aizsardzība, kā arī aizsardzība pret noteiktiem toksiskiem produktiem. E, šeit šīm institūcijām būs arī trans, e, tāds robežu raksturs, un par to ir runājis arī mans kolēģis Olī Ren Un ja tīpaši gribētu pateikt, ka esmu gandrīz ar šo risku sistēmas izvērtēšanas kolēģijas izveidu, par kur esam runājuši ļoti daudz. Un tā mēs esam pavirzījušies ļoti tālu. Eh, arī komisija ir strādājusi dinamiski, gājusi uz kompromisiem. Un tīpaši šis tehnisko normu izstrādāšanas moments šeit nav precedents citās nozarēs, tātad šeit es uh, vēlreiz esmu gandrīz uz šo darbu. Un pēc vienbalsīga balsojuma padomē, ja jūs balsotiet par arī šodien šajā parlamentā, tad sākot no nākamā gada Eiropā būs tāda uzraudzības sistēma, kas būs pielāgota vajadzībām, kas būs pielāgota finanšu sektora, uh, kur jo pārsvarā bankas eh, katrā valstī piedar kādai citai valstī. Tātad šeit ir pārobežu raksturs eh, finanšu transakcijām un ir attiecīgi arī riskiem. Tātad mēs izveidojam uzraudzības sistēmu, kas ir labāk adaptēta, labāk pielāgota, lai paredzētu un novērstu krīzes, lai spētu atbildēt uz cilvēku jautājumiem, lai Eiropa varētu reaģēt, gūt mācības no krīzes, lai varētu strādāt paralēli ar Ameriku un ar citiem kontinentiem, arī īstenojot G20 sanāksmes lēmumus. Runājot par šīm iestādēm, 1. Eh, janvārs 2011. gads mums būs šīs iestādes, mums būs milzīgs tehnisks darbs un darbs arī ar budžetu Eh, es ceru, ka es varēšu strādāt eh, kopā ar parlamentu, arī ar nākamajām iestāžu mm, vadītājiem, un vienīgais kriterijs, kā tiks iecelti šie iestāžu vadītāji, ir kompetence un spēja neatkarība eh, tieši mm, vadīšana un mm, kolēģijas, sistēmiskā riska kolēģijas vadītājs un ECB vadītājs noteikti uzrādīs šīs kompetences. Un noteikti mēs izvirsīsim viņus ar, viņu, ar jūsu palīdzību, un tad mēs varēsim panākt mūsu mēģi, uh, tad veidot iestādi 2011. gadā. Arī esmai būs milzīga loma lēma pieņemšanas jomā. Tālāk eh, par šiem finanšu atvasinājumiem, kredīts, svapu, mīmaiņas darījumu direktīvu. Mums ir milzīgi daudz likumdošanas aktu un milzīga programma, kas ir jāintegrē, ir jākonsolidē, līdz ar to jādara arī caurskatāmāka mūsu finanšu sistēma, un to mēs darīsim soli pa solim ar jums kopā. Eh, mums ir regula par hedge fondiem, par, pie kuras mēs strādājam arī. Uh, ja tātad eh, Bāzēls trešā paketa kā regula ir jāizteno finanšu tirgu direktīva jāpārskata, jāstieprina sankcijas eh, tirgus ļaunprātīgas izmantošanas jomā, arī krīzes atrisināšana. Visi šie pasākumi eh, ir tādi, kas ir mūsu rīcība, kas ļauj mums izvairīties no krīzes atjaunošanas un kas labāk aizsargā patērētājus, kas nodrošina ilgspējīgu izaugsmu. Es vienmēr domāju, ka e, gan finanšu sektors, gan vides sektors ir tie sektori, kur šī prevencija ir izšķirošo lomu. Un finanšu krīze mums ir ļāvusi e, ļāvus mobilizēt 17% no IKP tieši finanšu sistēmas korekcijai. Es eh, ceru, ka mēs strādāsim ar šiem pasākumiem, ka mēs varēsim strādāt ar komisijas darba kārtību, ko atbalstīja arī padome kopš janvāra, ka mēs eh, varēsim virzīt šo jautājumu, ka jūs arī balsosiet pozitīvi, un tad attiecīgi mēs varēsim strādāt komisijas paziņojumu, un iestādes varēs sākt darbu no 2011. gada 1. janvāra. Dāmas un kungi, personiski gribu kaut ko teikt par mūsu sadarbības kvalitāti. E, teikšu godīgi, es teikšu, ka mēs esam ļoti atbildīgi, ar, ļoti pateicīgi par jūsu uzticību, par labo debati un paldies no komisijas jums visiem. Cārio, e, ades. Paldies priekšsēdētājiem. Kodātais komisāra kungs. Tālāk došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem un uzklausīsim Eiropas Tautas partijas pārstāvi, tātad Margalokungs. Paldies priekšsādātājiem! Šī ir laba diena Eiropai. Kopš decembra mums nebija spēkā īsts vienošanās, un tā bija nopietna problēma. Tagad, pateicoties Eiropas parlamenta priekšsādātājiem, pateicoties komisijai un pateicoties padomēji, mēs esam panākuši labu vienošanos. Uh, kas tagad vainagosies ar kopēju patiesu Eiropas noteikumu kopumu pieņemšanu, kur mēs tiešām redzam, kas arī ļaus nodrošināt demokrātisku um, pārbaudi, kas ir Eiropas parlamenta rokās. Un tas tiešām nodrošinās, ka visas bankas Eiropā būs pakļauts vienotiem uzraucības noteikumiem. Tas arī ļaus īstenot tādus noteikumus, kas vienlaikus arī respektēs nacionālās iestādes Un tāpat laikā arī uzraudzīs šīs nacionālās iestādes, ja viņas neievēros uzstādītos noteikumus savā valstī, uzraugot nacionālās bankas. Līdz ar to mēs runājam par sistēmiskiem riskiem. Nevēlamies pieļaut tādas situācijas, kad atkal nodokļu maksātājiem ir jāsadz rēķini, kurus ir saražojuši un par kuriem ir atbildīgi mm, pārmērībās ieslīgušie banķieri. Līdz ar to parlaments nebūs tāds, kas vienkārši piekrīt visam tam, ko piedāvā komisija vai padome. Nē, padome un komisija var rēķināties ar Eiropas parlamentu, kurš tomēr zina savas tiesības un kas arī piedalās veidojot šo kopējo Eiropas sistēmu. Un tāpēc mēs esam nostādīti vienlaicīgās pozīcijās. Un paldies! Un es gribu jums visiem arī tiešām apliecināt, ka mums bija izcila sadarbība. Paldies! Paldies! Tālāk. Sociālistu un demokrātu grupas vārdā Skinērkungs. Jā. Paldies, priekšsādātāji, paldies, komisāri, godātais Dendēkungs. Ir tiešām pareizi, ko kolēģis jau norādīja, un arī jūs jau norādījat, ka šī bija veiksmīgs stāsts paraugs. Un tagad mēs esam tajā brīdī, kur mēs tiešām redzam, ka Finanšu krīze ir ļāvusi izveidot tādas aģentūras, kas tiešām ir vajadzīgas visā Eiropas Savienībā un iespējams visā pasaulē. Un uzskatu, ka šīm iestādēm jāuztic tiešām nopietna atbildība. Viņiem ir jāuzstāda augsta mērķi, un šie augstie mērķi ir tādi, kurus arī atbalsta mūsu iedzīvotāji, Eiropas iedzīvotāji, kuru dzīves, kuru praktiskā dzīve ir atkarīga no šādiem lēmumiem. Uh, Bieži vien Eiropas parlamenta pieņēmumu uh, eh, uzstādījumi bieži vien ir um, nonākuši zinās pretunās ar komisiju, bet mēs esam visi spējuši atrast labu kompromisu, un es domāju, ka tagad mēs esam nonākuši pie laba kompromisa. Eiropas parlaments bauda Eiropas iedzīvotāju uzticību, un mēs pārstāvam Eiropas iedzīvotājus, un, protams, ka atsevišķas lietas varbūt ir pretēji dalībvalstu valdību noteikumiem. Dažas varbūt vēlējās, lai mēs veidotu precīzāku uzvā, uzraudzības uh, funkciju, bet mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, runājot par reāliem mērķiem un reālām iespējām. Lai vienkārši nebūtu tukša runāšana. Atcaucoties uz iepriekšējo pieredzi, mēs redzam, ka ir, protams, tūkstošiem cilvēku visā pasaulē, kas ir tieši saskārušies finanšu dienestiem, un viņi ir neret norādījuši, ka bieži vien nav iespējams izglābt tās bankas, kas nonāk problēmās. Un tad ir novēlot rīkošanās. Tagad šīs iestādes mums piedāvā saulēcīgu iespēju reaģēt, un tas ir svarīgākais. Šīs aģentūras risinās praktiskus jautājumus. Mums arī kopējā komiteja, un es būšu ļoti arī priecīgs šo komiteju iedarbināt, un tā jau darboties, un tas talpos tā kāds saists posms starp lēmumu pieņemšanu un lēmumu īstenošanu un es ceru, ka tiešām tas arī ļaus mums izskaust jau kādus sistēmiskos riskus. Ņemot vērā arī Eiropas centrālās bankas kontrolējošo lomu, uzraugot arī sistēmiskos riskus agregāt stāvoklī, es tiešām gribētu skatīties, ko arī mēs varētu gan teikt par tālāk papildus pilnvaru piešķiršanu šai pašai sistēmisko risku kolēģijai. Iespējams, ka tomēr tas kāds arī teiks, ka nē, to nevajag. Tā kā mums jāskatās vēl arī citi pasākumi. Tātad noteikumu izstrādāšana, mēs runājam arī par cilvēku pensijām, viņu uzkrājumiem, par viņu pensijām, par viņu darbvietām un mājām. Līdz ar to es apsveicu šos lēmumus, bet tiešām šie lēmumi būs aizsna nekavējoši. Paldies! Paldies Skinderkungam! Es redzu, ka. Kā ja ir pieprasījums uh, par reglamentu. Atcīm redzot, man jautājums, ne papildu jautājums, piedošana. Godātais uh, deputāta, uz kādiem pamatiem jūs balstat šādu lēmumu, lai teiktu, ka jaunās Eiropas iestādes būs labāks un efektīvāks, un viņu lēmumu pieņems, uh, pieņemta lēmuma būs labāka nekā tie lēmumi, kur pieņem uzraudzības iestādes nacionālā līmenī? Tad, ja jūs uzklausījāt mani precīzi, es norādīju, ka lietas tomēr jākoordinē arī nacionālajām iestādēm, nevis pret nacionālo iestādu kompetenci. Un ir iespējams tikai tad, ja tā likumdošana, ko mēs tādu virzām, ir izstrādāta un ievērota visas demokrātiskās procedūras. Tas nozīmē, ka nozīme mm, iegums ir abām pusēm. Tātad nevis sēžot jūs savā salā, vieni paši atsakoties un izra, ignorējot lielo pasauli un lielās pasaules noteikumus, es baidos, ka jūs nonākat maldīgā situācijā. Un tāpēc jums jāsaprot, ka pasaules mm, mācības stunda jau ir, un mums ir jāizdara secinājumi. Paldies! Paldies! Un tālāk Aldis grupas vārdā Paulis Kundze lūdzu. Thank you. Paldies, komisār un priekšētāji kungs, mums ir izdevies uzraudzības arhitektūras projekts ir izkustējies, un mēs gaidām ļoti daudz no šīs kopīgo nosacījumu grāmatas. Tomēr finanšu reglaments joprojām ir tāds sacaurumos kā šveicis siers, jo ir daudzas vietas, kur šī vienotā noteikuma grāmata nekad nedarbosies, un tas mums visiem ir jānožēlo, un tas būs novēršams tikai tad, kad mēs būsim pieņēmuši vienotā tirgus finanšu pakāpojums. Mēs cenšamies panākt pārobežu koordināciju, bet tas nozīmē arī, ka ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, lai lēmumi būtu pareizi un izdarīti tuvu tirgiem. Mums ir jāstrādā kopā ar valstu uzraugiem un ir jāskatās uz visām jomām, lai pieņemtu pareizos lēmumus un jāapzinās, ka slikts lēmums nekļūst labs, ja tas tiek izdarīts plašā tvērienā. Paldies! Paldies! Tālāk zaļo grupas vārdā Gigolda kungam divas minūtes. Working. Ah, thank you. So, Es domāju, ka šodien mēs piedzīvojam te dienu, ka mēs tiešām ieliekam nopietnu tālāko ķiedelu Eiropas kopējā būvē. Un tas tiešām ir labs arī e, arguments par tiem, kas norādīja, ka pēc finanšu krīzes nekas netika izdarīts. Un tie, kas uzskatīja, ka tagad viss tiks pagriezts vēlreiz nacionālo valstu virzienā. Nē, Eiropa ir izdarījusi savus secinājumus, un vienlaikus arī mēs tomēr atzīstam, ka ir lietas, kas vēl nav pabeigts un arī finanšu uzraudzības un finanšu tirgus dokumentos mums ir vēl lietas jāturpina. Mēs esam daudz ko panākuši, to Eiropas parlaments ir norādījis, un tas lielā mērā panāks tieši tāpēc, ka dažādi spēki ir apvienoti. Un mēs esam panākuši tādas lietas, kuras varbūt atsevišķas valstis vēlēs ignorēt. Piemēram, mācības no krīzes. Piemēram, jautājums, Cik daudz tad būs šis liela darbinieku skaits? Kādas būs šīs jaunās kompetences? Ko tās dos, ja jums nebūs pietiekami daudz personāla un nebūs nodrošināts iestāšu budžets? Lūk, tas vēl nav skaidri atrunāts, un mums par šiem jautājumiem vēl būs stipri jācīnās. Nākamais jautājums. Kas notiks ar, piemēram, šo finanšu tirgus iestāžu priekšsādātājiem? Arī mums ir jāskatās, ka arī šajā ziņā priekšsādātāji tikt izvēlēti kā vislabākie, pareizākie kandidāti. Mēs zaļie gribam nodrošināt to, ka Mums tiešām ir skaidra arī caurskatāmība nodrošināta uh, grāmatvedības standartos starptautiskiem uzņēmumiem. Un tieši tāpēc paldies komisijai, kas arī saka, ka skatoties šo valsts ziņojumus, viņi arī sagatavo ziņojumu šai sakarā, un mēs arī par to izsakām prieku un arī gatavojamies tiešākai sadarbībai. Tālāk par finanšu un tirgus infrastruktūrām. Uh, mēs redzam, ka arī Eiropas uh, uzraudzības iestādes direktori un tās struktūras vēl būs jāpildina un jāprecizē. Un visbeidzot ir jautājums par ekonomisko valdību, ja pārvaldību Eiropā. Mēs uzskatām, ka parlamentam arī ir, protams, jānodrošina kompetences. Mēs nedrīkstam vienkārši pieļaut šo debašu reidoloģizāciju, jo savādāk, tiemžēl, mēs nespēsim nodrošināt kopienas metodas pilnvērtīgu piemērošanu. Paldies! Eh. Paldies! Tālāk Eiropas konservatīvo un reformistu grupas vārdā Svinban kundze divas minūtes. Paldies! Šī finanšu krīde ir tāds kā nenoteiktības mākonis, kas apēno mūsu finanšu pakalpojums. Bankas, valdības, korporācijas katru dienu cieš no šīs nenoteiktības, un tad, kad mūsu ekonomika sāk atcesļoties, mums jānodrošina, lai šāda nenoteiktība vairs nebūtu. Viena no galvenajām nenoteiktībām kopš finanšu nozars izgāšanās ir nenoteiktība attiecībā uz regulējumu. Nav skaidrs, kas to noteiks un kuras institūcijas to īstenos. Šis parlaments ir ļoti daudz runājis par šo jautājumu un pēdējo mēnešu gaitā runājis par detaļām, kas, ko, kur un kad darīs un kad, kā tiks īstenots regulējums. Tas nodrošina līdzsvaru starp dalībvalstu uzrau, uzraudzības pienākumiem un Eiropas tiesību grāmatu. Tas nodrošina vienotu tirgu finanšu pakalpojumiem, vienlaicīgi uzlabojot kolēģu pāraudzību. Un šī jaunā padome uzraudzīs sistemātiskos riskus skatīsimies uz to, kā tiek nodrošināts kapitāls ekonomikas izaugsmē, mums ir jāskatās uz jaunajiem mehānismiem, kas varētu stiprināt mūsu vienoto tirgu finanšu pakalpojumos. Un jāuzrauka arī globājas risks mūsu Eiropas bankās un jākoordinē audita procedūra visās valstīs nodrošināt labāku sastāvniecību starp uzraugiem un īstenojot noteikumus visos finanšu centros un vai tos ievērot visi finanšu spēlētāji Šī pakotne nodrošina nepieciešamo līdzsvaru. Tomēr, lai tiktu pieņemti ļoti labi darbinieki, ir jānodrošina, tas tikai varētu nodrošināt uh, šīs sistēmas nākotni. Es aicinu komisiju nodrošināt, ka šī sistēma darbosies labi. Paldies! Tālāk GoNGL Klūtis kungs, divas minūtes. Jā, danke. Paldies. Es vēlos no sākuma vispirms jau visi kolēģi, kas arī piedalījušies iepriekšējā gada diezgan sarežģītās un garās sarunās pateikties vispirms. Uzskatu, ka arī tiešām referenta un ēru referents ir darījis lielu darbu, kā viņam ir izdevies panākt to, ko viņam ir izdevies panākt. Tas ir tiešām apsveicami. Tāpat arī no savas politiskās grupas vadā un arī ņemot vērā to kritiku, tomēr no šodien no tā atturēties. Tomēr trīs lietas ir jāpasaka, kas mums šodien nav īsti apmierinā, neapmierina. Mēs uzskatām, šīs kompetences, domžēl, nav pietiekama apmērā nodrošināts, kuras tad tiks uzticētas uzraudzības iestādēm, tāpēc es mēs tomēr gribētu aģitēt par plašākām kompetencijām. Tā būs nopietna kļūda, ja šīs uzraudzības iestādes, protams, tiks sadalīts arī dažādās vietās, uh, Mēs esam aicinājuši to novērst, lai visu uzraudzības iestādes atrastos kopīgi vienā geogrāfiskā vietā. Kas, mm, tāpat arī nākamais ir par darbiniekiem, darbinieku pie atlasi. Šie jautājumi ir jāuzlabo. Tie ir tie galvenie jautājumi. Tad vēl arī tomēr mēs uzskatām, ka tas ir pareizais solis pareizā virzienā, kas tiek arī vērsts uz jaunu finanšu tirgus regulu noteikumu izstrādāšanu. Tomēr Mēs uzskatām, ka arī ir jāspēr tālāk soļi. Mēs nedrīkstam dapstāties, lai tiešām nodrošinātu efektīvu kopīgu finanšu tirgus uzraudzību, lai nonāktu pie tādas situācijas, kā mēs varam pilnībā novērst iepriekš pieredzētās krīzes. Un gribu vēlreiz uzsvērt, ka ir atsevišķas lietas, kuras jau mēs esam uh, um, šobrīd uzsākuši, kas vēl arī vēl tiks ierosināts, un tad vēl papildinoši mēs varētu nodrošināt šādu tiešām izsmaļošu un labu sistēmu. Un tā kā vēl ir daudz lietas, kas jā, jāuzlabo. Paldies! Grazie per il grupo. Paldies! Tālāk. Eiropas brīvības un demokrātijas grupā Blūmkungam divas ar pus minūtes. Jā, Komisāri, kad mēs pēdējoreiz tikāmies, es paudu ļoti liels bažas par to, ka London City's regulējums tiks pārcelts uz Briseli. Jūs šķitat, ka tas jūs pārsteidz, bet kopš jūs stājaties savā amatā, es domāju, jūs varat saprast, ka ļoti nozīmīga daļa no apvienotās karalists IKP tiek iegūta finanšu pakalpojumus. Mūsu valstī tātad šie pakalpojumi ir ārkārtīgi svarīgi. Būtībā tas sadz lielāko daļu rēķina 45 miljoni eiro, ko mēs katru dienu sūtām šeit, lai atbalstītu šo diezgan šaubīgo Eiropas projektu, kas mūsu vēlētājiem nav devis nekādu teikšanu, ir daļa no šīs naudas ko mēs iegūstam no finanšu pakalpojumu. Jums jāsaprot, ka liels algas un liels pensijas jau gluži neaug kokos. Es domāju, ka mēs varam arī mācīties no citām valstīm, Kanādas un Austrālijas, kas no šādas problēmas necieš. Un tādā ļoti cēlā veidā ir teiks, ka Austrālija ir ārkārtīgi tālu, bet eh, es domāju, ka šāda attieksme vienkārši nedarbojas. Uh, Man joprojām ir bāžas par to, ka būs šāds regulējums, ko sastādājuši nezinoši birokrāti parlamenta komitejas, kas ir sadarbojušies ar dažādiem puskomunistiem, dažiem zaļajiem un citādiem cilvēkiem, kas īsti nevar atrast savu vietu dzīvē. Un tādēļ tas, kā visi citi pārējie Eiropas projekti par imigrāciju, energoresursiem un šausmu šausmas par vienoto valūtu. Tas ir ārkārtīgi šokējošs kopums. Varētu padomāt, ka Eiropa beidzot kaut ko labi izdarīs tīri kļūmes pēc, bet man žēl, man jāatvainojas, es neesmu apmierināts, es esmu ļoti aizvainots par to, ka konservatīva partija ir atdevusi City, Londonas Citīs regulējumu Briselei, ja Kamerona kungs būtu bijis ģenerālis Trafalgārā, tad nez vai mēs tagad dzīvo tādā pasaulē, kā dzīvojam šobrīd. Grazie. Per i non iscritti l'onorevole So. Paldies. Pie politiskām grupām nepiedarošo deputātu vārtā Sosa kungs. Vienu minūti. Ja es vēlos apsveikt tos, kas ir strādājuši pie šī finanšu uzraudzības dokumenta, īpaši ierēģus un deputātus. Bija jānotiek šādai lielai krīzē, lai Eiropa pamostos, bet mēs esam zaudējuši iespēju pastiprināt kopējās Eiropas institūcijas. Šīs jaunās uzraudzības iestādes būs ar ļoti ierobežotu pilnvaru apjomu, attiet, ja salīdzinām līdzīgām iestādēm dalībvalstīs, un eh, vēl vairāk žēl, ka mēs neesam progresējuši attiecībā uz līdzīgu integrāciju, kā tas bija ar Eiropas centrālo banku. Mēs esam spēruši soli uz priekšu, bet mums vēl tās ceļš ir ejams. Paldies! Tālāk pārējie runātāji, kas ir pietiekušies runāt Gozes kungam pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi, es gribētu mm, pievienoties atzinīgiem vārdiem, gribētu arī atzīmēt parlamenta darbu un arī atgādināt, ka bez parlamenta mm, ieguldījuma šai uzraudzībai nebūtu tāda Eiropas rakstura, kāds tas ir šodien. Eh, runājot par nākotni un par ekofinu, jāsaka, ka es ļoti ceru, ka līdz mēneša beigām mēs varēsim vienoties arī par pāriem jautājumiem. Un pateicoties Beļģijas prezidentūras konstruktīvai attieksmē, mēs varēsim arī panākt pozitīvu lēmumu privātu kapitāla joma. Eh, parasti komisāra, komisijas pārstāvji dod savu ieguldījumu. Tagad jūs teicāt, ka šī regula būs vieda, inteliģenta. Mēs neregulējam regulēšanas dēļ, mēs cenšamies rast efektīvu risinājumu, gribam mazināt riskus, kas ir finanšu sistēmā. Un es gribētu pateikties arī Davidam Raitam. Ļoti žēl, ka viņš atstāja savu posteni pozīcijā. Viņš ir, komisijā viņš ir darījis daudz, lai palīdzētu Eiropas parlamentam. Ļoti ceru, ka mēs um, redzēsim viņu drīz atkal. Paldies. <coughs> Sančes prezidēl kungs, divas pus minūtes. Paldies, priekšsētāji, komisārkungs, ministrkungs, kolēģi. Thank you. Es ceru, ka mums būs iespēja apstiprināt šo pakotni pirmajā lasījumā. Tas ir nepieciešams, lai turpinātu finansiālo integrāciju, lai uzlabotu konkurētspēju un padarītu darījumus efektīvākus. Un ir radušās ļoti daudz grūtības valstu uzraudzības iestādēs daudzi cilvēki mēģina rast uh, risinājumu valsts līmenī, bet tas tik labi neizdodas. Mēs uzskatām, ka uzraudzība ir galvenais, lai īstenot finanšu reformas. Ja Eiropas regulas nav efektīvas un finanšu uzraudzība vispār līdz šim nepastāvēja, tādēļ ir nepieciešams šo situāciju izlabot un sagatavot pilnvērtīgu dokumentu Jā, mēs vēlamies būt daļa no starptautiskās finanšu uzraudzības sistēmas. Tagad mēs esam panākuši labāk līdzsvarot sistēmu, pateicoties parlamenta līdzdalībai. Mēs nodošam arī patērētāju aizsardzību, ieguldītāji, nu, eh, uzkrājēji un eh, nodokļu maksātāji tiek labāk aizsargāti. Mēs vēlamies ātrāk noteikt eh, iespējamās problēmas un tās novērst Mēs vēlamies izveidot Eiropas krīžu pārvaldības sistēmu pilnīgi pilnvērtīgā uzraudzības sistēmā, un šī omnibus paketne mums to ļaus darīt, uzlabojot caurskatāmību, veicinot informācijas apmaiņu un pilnveidojot sadarbību. Un sagatavojot uh, tiesību aktus, es ceru, ka tiks eh, darīts arī vēl turpmāk šī jomā līdz 2012. gadam. Es vēlos teikt paldies visiem, kas ir ieguldījuši darbu, un es ceru, ka šī pakotne labi darbosies. Tas ir ļoti būtisks solis, lai uzlabotu Eiropas demokrātiju. Mums ir nepieciešama tiesību akti un to uzraudzība, lai būtu pareiz demokrātija, un es uzskatu, ka tas ir īstais veids, kā rīkoties. Paldies! Paldies. Vienu minūte. Silvē Gulvārta kundzei, lūdzu. Lekori komisāra kungs, ministra kungs, jau daudz kas ir pateikts. Mēs esam at... gandrīt, paldies. Es gribētu nedaudz runāt par nākotni un koplēmuma procedūru. Koplēmuma procedūra netika īstenot pilnībā pagājuši gadu. Ekofīna tika, tika, tika, tika pieņemts vienbalsīgs lēmums, un parlaments bija spiests ātri rīkoties, tāpēc, ka tirgus gaidi. Un es gribētu pateikties visiem iesaistītiem, arī Beļģijas prezidentūrai par iesaistīšanos ļoti aktīvi dialogā. Jāsaka, ka šajā uzraudzībā ir ļoti svarīgi elementi priekšsektora, un es gribētu vērsties pie Barņera kunga, pie mm, Reindersa kunga, ka Mēs neesam pilnībā izmantojuši savas iespējas koplēmuma procedūrā. Un, jo šeit grib saistīt šo lēmumu hierarhiju, padomu, ekofins, mums tomēr ir jāstrādā tā, kā mēs gribējām, kā prasījām ekonkomitejā. Paldies, Ferberkungam, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāri, kolēģi, Uzskatu, ka šodien labdien ne jau tikai Eiropas iestādēm, bet pašiem Eiropas iedzīvotājiem, jo mums ir izdevies panākt tagad divus gadus pēc Lehman brāļu bankas sagrūvs izveidot tādu ietveru, kas tiešām ļaus izvērst, novērst iespējamās finanšu krīzes. Kādā ziņā nepieļaus iespējamos šāds pārmērības, kas noved pie krīzes situācijām, vismaz ne Eiropas telpā, un līdz ar to par to mēs varam lepoties. Līdz ar to paldies Beļģijas prezidentūrai. Un man ir tāda laba sajūta, un es arī pievienojos Gulāku un Dzēju, kas norādīja, ka sākumā, protams, padomu domā, ka vienprātīgi pieņemot šādu lēmumu, um, viņi arī atrisina, bet problēma jau nekur nepazuda. Un līdz ar to Eiropas parlaments aktīvāks visām politiskām grupām sadarbojoties nodrošināt to, ka mēs pieņemam tādu lēmumu, kas ļauj izveidot stabils uzraudzības iestādes un piedāvā atsevišķus instrumentus, kas krīzes situācijās ļauj nodrošināt finanšu stabilitāti. Un par to, par to paldies jums, uh, īpaši Renders kungs personīgi, jo jūs ļoti aktīvi iesaistījāties parlamentu iesaistē. Paldies arī komisijai, kas veidoja šādu efektīvu un godīgu dialogu, lai nodrošinātu šīs savas pozīciju ievērošanas un ka tiks satuvināt šīs pozīcijas starp komisiju un padomu un parlamentu piedošanu. Paldies! Es ceru, ka tā turpināsim. Paldies! Tālāk Tremos, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Godātie kolēģi! Seri! Eiropas uh, centrālās bankas priekšsādātājs kļūst par vienu no nozīmīgākām personām arī Eiropas sistēmisko risku kolēģijas uh, vadībā. Un tas, protams, nozīmīgs situācijas, un mēs redzam, ka tas tiešām nozīmēs arī būtisku finanšu uh, iestāžu un tirgus uzraudzības jautājumu. Un līdz ar to priekšsādātājs, kurš arī, protams, nemitīgi piedāvā, piedalījās arī šajos um, parlaments sarunās, īpaši komisaram Berņē, vajadzēs arī atbildēt turpmāk jautājumus par šo uzraudzību un ne tikai par cenu um, stabilitāti, par ko līdz šim iestājās Trišēkungs. Un līdz ar to mums ir jāskatās, cik viņš būs piemērots šai lomai, lai nodrošinātu arī um, finanšu stabilitāti Eiropā. Pateicoties izstrādātam jaunam modelim, vairs nebūs iespējams turpināt ierasto uh, kārtību uh, Un tieši tāpēc mēs nodrošināsim labāku nākotni arī Eiropas iedzīvotājiem nākotnē. Paldies! Tālāk Lorings kundze, lūdzu. Prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju arī pievienot um, savu balsi tiem, kas izteica gandarījumu par šo uh, kompromisu, ko virzīs parlaments. Mums ir ļoti apmierinošs rezultāts. Un um, mēs esam panākuši kompromisu ne tikai starp mums un institūcijām, bet arī starp dalībvalstīm. Mēs esam piešķīruši tādu Eiropas tonalitāti visai e, pakete, līdz ar to ir lielāka efektivitāte, lielāka paļāvība. Un Gulārs kundze un arī es, mēs kopā esam cīnījušies par to, lai Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājs būtu arī Eiropas riska kolēģijas priekšsēdētājs. Mēs um, uzskatām, ka ir ļoti svarīgi to pasvītrot. Un šajā, uz šī fona eh, joprojām darbojas nacionālās iestādes, ir fragmentēta kopaina, bet tomēr mums būs arī Eiropas uzraudzības iestādes ar attiecīgo kompetenci, ar attiecīgo uh, likumdošanas pamatu. Varbūt arī mūsu britu draugi to īsti neatbalsta un nesaprot, bet tomēr mums šī uzraudzība būs un mēs uzskatām, ka eh, tas būtu pareizi, ka ECB prezidents būs arī kolēģijas priekšsēdētājs un tādā veidā mēs nepasvītrosim, neizcelsim varbūt vājās puses, bet drīzāk pasvītrosim stiprās puses, jo tiešām tādā veidā šī jaunā iestāde varēs darboties pēc iespējas ātrāk un darbosies tādā paļāvības uzticības uh, klimatā, un visi partneri būs iesaistīti. Un mēs būsim izvairījušies no kļūdas, lai nebūtu tā kā parasti, ka Eiropa ir uzņēmusi ātrumu par lēnu, ka mēs izmantosim to modeli un turpināsim to virzīt arī nākamos gadus. Paldies! Paldies! Nu, lūk, tālāk uzsāksim brīvā mikrofona procedūru un došu vārdu tikai pieciem runātājiem. Paloni, lūdzu, pirmais. Paldies, priekšsādātāji. Esmu pārliecināts, ka globālais tirgus zina šo situāciju. Taču neviens produkts, neviena situācija, neviena tirgus daļa nespēs izvairīties no patiesas uzraudzības un no izstrādātām garantijām. Uh, piedzīvotā krīze nozīmē to, ka mēs tiešām esam apzinājušies, cik svarīgi ir panākt vienotus noteikumus. Šis formulējums too big to fail ir um, tāds, kas ir jāpakļauj arī Eiropas uzraudzībai. Lai nebūtu tādas situācijas, ka Eiropas iedzīvotājiem atkal ir jāsamaksā šāds izgāšanās rēķins. Un es tieši tāpēc apsveicu Eiropas parlamentu panākto vienošanos. Parlaments ir spēlējis būtisku lomu šajā vienošanās sarunās. Uh, Un līdz ar to es uzskatu, ka mēs esam panākuši neatkarīgas iestādes, uzraudzības iestādes, kas arī varēs iedarbināt vairākas sankcijas un tās izmantot. Esmu arī pārliecināts, ka izstrādājot um, noteikumus, mēs tomēr arī varēsim paredzēt tāds instruments kopums, kas ir daļa no risinājuma, un katrā ziņā arī spēs arī finansēt uh, svarīgākos lēmumus. Kotošs kungs tālāk lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es apsveicu šo faktu, ka mēs spējam tagad virzieties no sasprumstalotas uzraudzības uz um, kopēju uzraudzību no nacionāliem lēmumiem uz Eiropas mēroga lēmumiem. Eiropa spēs arī tālāk plānot makroekonomiskos soļus un mums ir visi iespējamie instrumenti, lai varētu novērst iespējamās krīzes nākotnē. Dalībvalstis līdz šim ir ignorējušas eh, da, eh, Eiropas parlamenta izstrādātos priekšlikumus, taču mēs tādā esam izstrādājuši tādu kopienas pieju, kas mums tiešām ļauj ar paļāvību naucīties nākotnē. Īpaši es runāju par sistēmisko risku kolēģijas izveidi. Uh, Kolēģi ir pareizi, kas norāda, ka mums tiešām ir jāveido Eiropas līmeņa iestādes. Un uzskat, ka tagad ir, protams, jau pienācis laiks rīkoties izlēmīgi. Mēs nedrīkstam apmierināties ar maziem solīšiem. Mums vajag visu aptarošu iesaisti. Paldies! Paldies! Tālāk. Jatemaki, lūdzu. Paldies! Mums ir tiešām jāpanāk Eiropas līmeņa risinājumi. Mazāk dažāda veida drošības klauzulas un mazāk egoisma nacionālā līmenī. Un tieši tāpēc, ka mēs šodien nepabeidzam savu darbu, darbs būs jāturpina arī tālāk, un mums ir jārīkojas, lai arī turpmāk aktīvi uzraudzītu banku darbību. Mums ir jānodrošina ciešāka uzraudzība, mums jānodrošina Eiropas līmeņa uzraudzība, kas tiešām kalpo mūsu kopējās interesēs. Šobrīd ir panākta maksimālā vienošanās par uzraudzības iestādēm. Nu, jāatzīst, tā, protams, nav ideāla vienošanās, jo atsevišķas banku darbības jomas ar vienu tomēr atstāts nacionālo uh, uzraudzības iestāžu ziņā. Un tas ar tomēr nozīmē zinām fragmentāciju. Paldies! Paldies! Frants kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Cilvēki uzskata, ka krīze ir katastrofa. Eiropas Savienība uzskata, ka krīze ir iespēja, lai varētu sakoncentrēt varu savās rokās uz Nacionālo valdību rēķina. Dalībvalstis zaudē savu neatkarību pār finanšu sistēmām. Pareizi ir tas, ka krīze apvienotā karalistē ir bijusi diezgan nozīmīga, un kāpēc tā ir nozīmējusi sakāvi? Tieši tāpēc, ka vairākas uh, valdības pēc kārtas nav spējušas iegrožot bankas. Bankas īstenībā darbojas pašas par sevi, tās rad, izsniedz kredītus Un mēs katrā ziņā nedrīkstam šīs lietas atstāt tikai neregulēta privātā biznesa ziņā. Un visbeidzot. Paldies, priekšsādātājs kundze mēs esam panākuši vienošanos, kas tā kalpsos kā stūrakmeņš tālākajā kopējā Eiropas finansu uzraudzībā. Es tiešām gribu uzsvērt arī padomus un darbinieku un tāpat arī um, dalībvalstu um, nozīmīgu ieguldījumu šo, lai panāktu šo vienošanos. Mēs esam izveidojuši aģentūras, kuras tad nevis regulē, bet kuras atsevišķos nozīmīgos soļo uh, posmos var aktīvi pieslēgties. Un tas nenozīmē, ka mēs kaut kādā veidā atceļam nacionālās iestādes uzraudzības ziņā. Nē, bet ka mēs izveidojam šo koordināciju Eiropas līmenī. Un tāpēc mēs nozīmē, tas nozīmē lielāku atbildību. Īpaši svarīgi ir, ka mēs arī izveidojam šo Eiropas sistēmisko risku kolēģiju un to vadīs Eiropas centrālās bankas prezidents. Es piekrītu galvenajos vilcienos savam referentam, kolēģim un pateicos visiem par ieguldīto darbu. Paldies! Paldies, tālāk komisārs Baņē. Kolēģi, lūdzu, ievērot klusumu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā diskusijā es gribētu pateikties visiem dalībniekiem, gribētu pateikties runātajiem no grupām un visiem deputātiem, kas runāja. Visiem, kas atbalstīja sasniegto kompromisu, panākto vienošanos, es gribētu vēlreiz apliecināt, ka šīs jaunās Eiropas iestādes un arī Eiropas sistēmisko risku kolēģijas Um, funkcijas nebūs aizstāti nacionālo uzraugošo iestāžu funkcijas. Tieši otrā tas, lai stiprinātu un lai darbotos visiem kopā. Priekšstādātāji lūdzu, lai deputāti nāk zālē iekšā klusāk. Eh, tātad visas nacionālās iestādes, Eiropas iestādes izveidos tīklu, tādā veidā apkopojot gan kompetenci, gan zināšanas, lai spētu dot patiesi eiropeisku atbildi, tad, kad tas būs nepieciešams, lai varētu reaģēt uz riskiem eh, Un šeit būs arī daudz priekšrocības no šīm iestādēm, kas darbosies lielā mērā arī pārobežu kontekstā. Tas ir pateicoties jūsu ieguldījumam, pateicoties arī padomas ieguldījumam, kā jau es teicu, mēs eh, cēlām soli pa solim ķieģels pa ķieģelim šo sistēmu, mēs eh, pabeigsim. Un šo darbu arī turpināsim. Oktobrī mēs pārskatīsim tirgus direktīvu, finanšu tirgus eh, direktīvas. Uh, depozitāriju direktīvu, mēs strādājām ar kredītaģentūrām, mēs vadījām risku. Eh, tātad visi šie ir soļi, visi šajā procesā un arī investīciju fonda <clears throat> likumdošana, tas viss ir viens ietvers, kas norāda, ka mēs esam strādājuši apzinīgi un mēs tuvojamies mūsu ceļa galamērķim, mēs sekojam G20 rekomendācijām un gribam nodrošināt tā, lai nebūtu neviens teritorijas, neviens tirgus, kas nebūtu bez inteliģentas uzraudzības, kur nebūtu uzraudzības un pārvaldības. Mūsu ambīcija ir tomēr nonākt līdz ceļa galam, un šis ceļš vairs nav tāls, un šajā ceļā mēs visi kopā būvējam šo sistēmu. Un mēs izveidosim vislabāko pasaules sistēmu uzraudzības un regulēšanas jomā. Uh, Eh, tas ir jāizvirza mm, Eiropai kā ambiciozs mērķis. Eiropai ir jāizveido tāds regulēšanas un uzraudzības mērķis, kas būtu kā paraugs, kas būtu kā izmantojams paraugs visā pasaulē. Un tādā veidā gūs mm, labumu gan patērētāji, gan nozare, gan arī finanšu sektors. Paldies! Grazie, la parola! Paldies! Un tālāk mm, dosim vārdu Reindersa kungam. Es gribētu pateikties priekšsādātais kundzei, dāmas un kungi, godājumie deputāti. Vispirms es gribētu pateikties visiem, kas runāja. Lielākā daļa no deputātiem atbalstīja tekstu, um, tekstu kopumu, par kuru jūs tolīt balstosiet. Mm, es tagad redzu, ka ir ieradušies diezgan daudz deputātu, kas ir gatavi balsot par šo paketi. Un kā jau vairāk kārt mēs esam teikuši, ka šī te pakotne ir kā reakcija, kā mācība no krīzes. Jūs priekšā ir teksts, kas piedāvā jaunu uzraudzības arhitektūru, kur būs īstenota arī Eiropas sistēmas riska kolēģijas darbība, un tad mēs varēsim visi kopā, visi kopā Eiropā vērsties pret Eiropas finanšu krīzi. Uh, Es eh, gribētu pateikt, ka mēs esam procesa sākumā. Barjera kungs jau pastāstīja, ka mums jau ir izveidota vesela sērija citu elementu, dažādas regulas, dažādi dokumenti, un tas viss pārējais stiprinās šo uzraudzības arhitektūru. Un mums ir jāturpina darbs tādā pašā garā, jāsadarbojas starp komisiju, padomi un parlamentu. Un Beļģijas prezidentūra ir gatava turpināt tādā pašā garā, un es ceru, ka nākamajās dienās mēs mm, efektīvi turpināsim darbu pie direktīvas par investīciju fondiem. Un mēs jau esam diskutējuši par kreditreitinga aģentūrām. Mēs esam sadarbojušies, mēs esam piedāvājuši jums savus risinājumus, arī neformālais ekofins nāca klajā ar saviem priekšlikumiem par tālākajiem plāniem. Un es negribētu runāt pārāk ilgi, jo es saprotu, ka tulīt sāksies ļoti svarīga procedūra. Vienkārši gribu teikt, ka es ceru, ka mēs varēsim arī piedalīties šajā vēsturiskajā balsojumā un nākamajās dienās, nākamajās nedēļās. Un es ceru, ka mēs turpināsim tādā pašā garā, tādu pašu apņēmību Mēs strādāsim pie citiem tekstiem, kas nonāks mūsu uzmanības lokā, kas Paldies par sadarbību pēdējo mēnešu gaitā, un mēs esam panākuši tādu dosie, kas tiešām ir pirmā svarīgā mācība, ko mēs esam guvuši no finanšu krīzes. Grācie, um, ehm, la disku... Paldies. Nu, ko esam izsmēluši debats par šo jautājumu. Care colleghe e cari colleghi. Godātie kolēģi. Sveicinu jūs visus šodien. Un es redzu, ka. Es gribētu jūs iepazīstināt ar jauno kolēģi. Es um, sveicu kolēģi Suģānu, kura meita tā tik kļūst arī par deputātu. Tātad sveicu jūs abus Eiropas parlamentā. Grazie, prezidente. Sono qui oggi sim... Jā, priekšsādātāji. Es šodien esmu šeit, Un es domāju, ka es tiešām runāšu daudz sieviešu vārdā. Es katrā ziņā mēģinu apvienot darba dzīvi, profesionālo dzīvi un arī ģimenes dzīvi. Un katrā ziņā es arī mēģinu būt laba māte. Un Eiropas iestādēs, tas, protams, īpaši parlamentā, mums vajadzētu vairāk iesaistīties par to, lai visas sievietes varētu to arī īstenot. Paldies! Tiešām apsveicu jūs ar to. Un katrā ziņā mēs arī esam gatavi